12. Esmu saņēmis no EKR grupas vairākus priekšlikumus nominācijām, eh, komitejām un starp parlamentārajām delegācijām. Eh, šie vārdi tiks pievienoti šīs sanāksmes protokolam. Ja nebūs nekādu iebildumu un protokols tiks apstiprināts, tad arī šīs nominācijas tiks uzskatītas.